Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Turpināsim tagad ar eh, balsu skaidrojumiem. I parlamentari che devono uscire di farlo rapidamente. Non potremo far. Es gribētu aicināt deputātus, ja jums ir jāiet ārā no zāles, lūdzu dariet to ātrāk, jo citi cilvēki vēlas izteikties. Mēs eh, nevaram sagaidīt, ka deputāti izsakās eh, apstākļos, kad zālē ir tik liels troksnis. Šī sesija beigsies 14.30, un pārējiem runātājiem vajadzēs uh, savas balsis skaidrot rīt. Passiamo... Protams, jums ir iespēja iesniegt savu balsu skaidrojumu arī rakstveidā. Tagad sāksim ar uh, eh, 2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Vispārējais budžets uh, Lopes Bermeho. Lopes Bermeho kundze. Priekšādātāji, labdien! Šodiena ir ļoti smaga diena, ja mēs domājam par to, kas notiek Marokā. Eiropas parlaments.